12. Nākošais punkts mūsu darba kārtībā ir komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Nigērijā. Augstās pārstāvis vārdā uzklausīsim Dānijas ministru. Thank you again. Uh... Paldies! Vai Nigēriju es runāšu stāvis vārdā? Ir liels gods tiešām šodien arī piestisim jautājumam. Uh, Nigērija ir, protams, nozīmīgs eh, krustojums visai pasaulē. Mēs redzam, ka prezidenta Johana Tona īstenotās reformas šobrīd ir bijušas tāds, kas veido arī Nigērijas nākotni. Tās demokrātija ir konsolidēta un tās ekonomika strauji attīstās. Nigērija ir milzīgs potenciāls kļūt par pašu lielāko ekonomiku subsahāras Āfrikā jau tuvāko gadu laikā. Tā spēlē būtisku lomu Āfrikas kontinentā Tā ir bijusi arī drošības padomas eh, locekle pagājušā gadā un ar vienu ir cilvēktiesību komisijas locekle šogad. Kādreizējais prezidents Obans Anžo nesen vadīja Eiropu, tātad Rietum Āfrikas valstu ekonomiskās kopienas, tātad ECOVAS un Āfrikas Savienības misiju Dakārā, lai novērotu vēlēšanas tur un vienlaiks arī sniegt signālu demokrātijas attīstībai un cilvēktiesību ievērošanai. Es vēlētos, godāti deputāti, jums norādīt, o, cik svarīgi ir jūsu interesi Nigērija, un paldies jums par to. Šobrīd es to vēlos norādīt, jo es arī pārstāvu augsto pārstāvi, eh, komisijas vicepriekšsēdā Aštons kundzi, un tad es pārstāvu viņu arī eh, ministru sanāksmē Nigērijā, Abučā, kas notika 8. februārī. Tā bija īpaša iespēja un katrā ziņā ļoti pozitīva pieredze. Tomēr Nigērija ar vienu saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem. Eiropas Savienība stingri nosoda nesenos uzbrukums, kurus īstenībā Boko Haram, un kā rezultātā gāja bojā cilvēki. Tāpat arī baznīcu bombardēšana un nesenie pašnāvnieku uzbrukumi Džosas baznīcā 26, 26. februārī un tāpat arī 11. martā bija dziļi šokējoši kā arī, protams, visi citi uzbrukumi. Arī tas, kas notika Kāno pirms pāris nedēļām. Mēs to visu nosodām. Diemžēl uzbrukumu skaits un cilvēku skaits, kas ir bojā katru dienu, pieaug. Un tā milzīga vardarbības spirāli, kas ne, nerimstās. Augstā pārstāvā Štona ir vairākas reizes apliecinājusi savu uh, līdzjūtību upuru ģimenēm. Mēs vēlamies izmantot šo iespēju, lai arī vēlreiz apliecinātu mūsu dziļās skumjas, zaudējot arī divu eiropiešu dzīvības Nigērijā 8. martā. Mēs nosodām šāds nociedzīgas darbības, kā piemēram ķīlnieku sagrābšana. Mūsu visdziļākā līdzjūtība šo cilvēku ģimenēm, apzinoties viņu neaizstājāmību. Mēs vēlamies tomēr atrast spēku pārvarēt šīs savas. Eiropas Savienība atbalsta Nigērijas valsts iestādes cīņā pret terorismu, kas vērsta uz pilsoņu aizsardzību. Šī cīņa, kas ir vērsta, lai aizsargātu vismaz aizsargātākās personas un nodrošinātu cilvēku cienīgu dzīvi un tiesiskumu nodrošināšanu. Te daudz saknes problēmas, un cēloņi, bet, nu, ko mēs redzam, Boko Haram ir tikai viena no izpausmēm. Un reizē, protams, ir ļoti satraucošie socioekonomisko rādītāji Āfrikas valstīs. Mums jāsaprot, ir ļoti daudz citi arī saspīlējumi. Un mums ir jāspēj palīdzēt tos risināt. Mēs, kā sabiedrotie, kā draugi, esam apsolījuši savu atbalstu valdībai. Boko Haram kustības mērķi ir vērsti arī uz sekulārs veids, protams, izveidi, jo apvienojot musulmaņus un kristiešus. Nigērija ir jābūt sekulārai valstī, kas atbalsta visas reliģijas, kas arī noteikts tās konstitūcijā. To mēs redzam, ka Boko Haram mēģina tieši izmantot šīs etnoreliģiskās atšķirības, kas, protams, neizbēgam šajā ļoti lielajā valstī un ārkārtīgi daudzveidīgā valstī. Uh, Nigērijas daudzējādās problēmas ir saistīts ar reliģiju, bet nevaram visu norakstīt uz reliģiju. Mums arī ļoti labs jau iedibināts dialogs ar vietējo tiesību un cilvēktiesību aktīvistiem Nigērijā. Un tur mēs iekļaujam arī, redzam, ka tiek iekļaut arī reliģiskā brīvība, un šie jautājumi tiek risināti. Nesenākā sanāks, pēc tam, kas nesen notiek, ka e, bija februārī Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt arī valdību šajos centienos, lai nepieļaut, ka reliģija tiek savumtīgi izmantota šādiem politiski vai noziedzīgi motivētiem soļiem vardarbībai. Vēlos arī piebilst, ka Eiropas Savienība ļoti aktīvi cīnās tieši, lai nodrošinātu reliģisko brīvību, īpaši pēdējo gadu laikā. Jo vairākās valstīs, ne tikai Nigērijā, mēs redzam, kā ar vien tiek piedzīvoti un ar vien uzliesmo reliģiskā naida uh, gadījumi. Tieši tāpēc es divpusējos un savstarpējos formos Ņujorkā, Ženēvā šim jautājumam jāpievērš padzināta uzmanība. Tātad cīņa pret reliģisko neiecietību. Un mēs to turpināsim darīt. Eiropas Savienības delegācijas ir vienmēr viņām dots skaidras instrukcijas arī sekot situāciju uz vietām un tāpat arī ziņot par to, kā attiecīgi valsts rīkojās. Tāpat arī, piemēram, jūs zināt, ka jau 2011. gada februārī ārlietu ministri nāca klāja prasību, lai Eiropas Savienība šajā ziņā uh, tiešām pievērstu padzinātu uzmanību un šo jautājumu vēlreiz tad izskatīs ārlietu padomu nākošā mēnesī. Vēl runāsim par pozitīviem signāliem. Nigērija ir īstenos vairākus svarīgus pasākumus. Piemēram, nodrošinot ir uh, musulmaņu studentu apvienības aktivitātes. Un mēs redzam, ka šī asociācija skaidri arī atmasko Boko Haram darbības. Mēs redzam, ka arī šie m, tiešām ekstrēmismu vadītāji uh, m, soļi tika atmaskoti. Nigērijas katoļu bīskapi arī ir norādījuši Boko Haram darbībām šo krīzi. Un mēs redzam, ka gan musulmaņi, gan kristieši gatavi viens otru aizstāvēt. Tāpat arī valdība arī izno vajadzīgos soļus, tātad pretorismu stratēģiju, un vairāki Boko Harem locekļi tātad ir arestēti. Kad es uzturējos un biju februārī un tikos ar valdības, viņus iedrošināju arī, protams, šo visaptvarošo pretorismu stratēģiju arī turpināt. Nigērija spēlē būtisku lomu visā pasaulē, tā ir ļoti nozīmīga stabilizējošā loma reģionā. Tā ir šobrīd pat ceturtā lielākā naftas eksportētāja valsts un otrā nozīmīgākā sašķirinātās gāzes eksportētāja Eiropas Savienībai. Tā pilnībā īsteno arī savus eh, solījumus ANO ietvaros, tā nodrošina ANO mieru uzturētājus un tiešām ir liels demokrātijas un brīvības aizstāvis. Viņi nostāja uh, Kodivārs un Lībijas krīzēs arī runā paši par sevi. Īsi sakot, mēs uzskatām, ka Nigērija mums ir labs sabiedrotājs Āfrikas partners, kas arī, arī mm, ir viensprāts par mūsu vērtībām. Ministru sanāksmēs mēs vairākas reizes uzzinām šo jautājumu, un tāpat arī uzskatām, ka tāds jāturpina darbs. Viens no tiem ir tieši jātulpina tālāk vietējais dialogs, nodrošinot mieru, drošību un stabilitāti. Un tāpat arī Nigērijas interešu pārstāvniecība klimata pārmaiņās Rio plus 20 ietveros. Mums bija ļoti interesanti dzirdēt, kā Nigērijas līderi redz savu ekonomiku un tās attīstību. Viņi diversificē un mēģina atbrīvoties no šīs atkarības no naftas un gāzes resursiem. Viņi to ekonomiku tiešām attīsta, un līdz ar to mēs redzam, kā viņi nodrošina jaunas darba vietas, nodrošina 160 miljoniem iedzīvotāju jaunas darba vietas. Esmu dzirdējis un daudzreiz Nigērijas būs apliecināt, ka viņi vēlas un ap, sveic Eiropas investīcijas savā valstī. Otrs puses, protams, viņam ar vienu ļoti sarežģījumu. Tur ar vienu lielu, lielu stipri izplatīta nabadzība. Tāpat ir jāceņš nodrošināt etnisko harmoniju, jā, cīņu pret korupciju, un tie galvenie varbūt jautājumi jāatzīst, kas šobrīd būtu jārisina. Lai arī cilvēktiesību rādītāji ir uzlabojušies, Tomēr ir vien vairāks joms, kur ir jāturpina situāciju uzlabot. Drošības situācija Nigērijas deltā nu, uzlabojas, tomēr arvien ļoti trauslā. Reģions ir ļoti būtisks arī valsts ekonomikai, ņemot vērā naftas ražotni. Līdz ar to mieru uzturēšana un mierpilnā attīstība ir ļoti būtiska. Šobrīd Eiropas Sanība īsteno 200 miljonu programmu eiro apjomā, tad šo programmu, lai nodrošinātu reģionu attīstību. Mēs varam izmantot šo ķieģeļus, akmeņus un tāpat arī vārdus, lai cilvēku šķirtu, un vienlaiks mēs varam arī tos izmantot, lai būvētu tiltus. Godāti deputāti, es aicinu jūs izmantot visus jūsu kontaktus ar Nigērijas tautu, lai veicinātu šādus tiltus, tiltu veidošanu ar nigēriešiem, un es ceru, ka arī Eiropas parlamenta rezolūcija ko jūs apstiprināsiet rītdien, arī to apstiprinās. Paldies! Paldies! Tagad vārds Tautas partijas politiskās grupas vārdā Mario Mauro. Paldies, priekšādātāji! Ministra kungs! Es gribētu teikt jums paldies par ļoti izsmaļošo izklāstu. Un pa, jūs minējāt visus galvenos atslēgas vārdus raksturojot situāciju Nigērijā. Es gribētu publiski paziņot, ka Frankolā Molinārā un Kris Maknaras ir divi cilvēki, kas ir šo zemi ļoti uh, mīlējuši, ir riskējuši ar savu dzīvību un zaudējuši dzīvību. Manuprāt, ir rūpīgāk jāizzina, kādos apstākļos un kāpēc gājuši bojā, gājis bojā gandrīz tūkstotis Nigērijas iedzīvotāju. Tiek īstenot projekti attaisnojoties ar Dieva vārdu un pozitīvās iestrādes, kas bija pilsoniskajā sabiedrībā, tagad atkal ir apstājušās un netiek turpinātas. Ministra kungs, problēmas Nigērijā rada nevis etniski, reliģiskie konflikti, uh, aiz šiem konfliktiem slēpjas varas intereses, varas konflikts. Un pēdējo mēnešu laikā eh, notika vairāki, eh, vairāk notikumu, kas ļāva mums pārliecināties par to, ka notiek cīņa par varu. Nedrīkst taču eh, pieļaut, ka sāks pilsoņu karš, fundamentālistu grupas uh, arvien vairāk tā kā sāk gūt virsroku un tās izmanto reliģiju, lai um, iegūtu kontroli pār derīgajiem izrakteņiem, bet tai pašā laikā valdība praktiski nereaģē uz to, tā izturas ļoti pasīvi. Un es lūdzu jūs rīkoties aktīvi, tā kā jūs um, tikko izklāstījāt, mēs jūs atbalstīsim. Paldies, tagad Veronika de Kaizere, sociālisti. Merci, Paldies, priekšstādātāja kungs. Jā, ministra kungs ir uh, sarežģīti. Nigērijā iedomāties nu vēl lielāku kontrakstu un vēl lielāku eksplozīvu. Uh, Situācija no vienas puses Ziemļos iedzīvotāji ir ārkārtīgi nabadzīgi un arī no otras puses lielā bagātība tiem, kas izmanto Nigērijas naftu un arī piesārņo šo valsti. Tad arī Bukharem klātbūtne, arī teroristiskie akti un ķīlnieku bojā eja. Politiskā situācija ir sarežģīta, bija arī sociālai nemājaži, jo ir tāda liela nabadzība, bet jūs runājāt par demokrātijas aizsākumiem, ka Nigērija, ja cilvēks sāk uh, apzināties un sāk, nu, burtiski mm, attīstīt savu valsti paši, jūs arī paši, pa, pats labi um, aprakstījāt to lomu, kāda ir Nigērijai Rietum Āfrikā gan uh, plašākā kontekstā, gan Āfrikā. Tāpat arī uh, iniciatīvas, kādas ir uh, izteiktas, lai atrisinātu dažādos uh, konfliktus, un arī RDC Zimbabvē un Sudānā ir vairākas uh, miera operācijas ANO ietvaros Āfrikā, kā arī Liberijā policijas vienības, uh, kurās ir tikai sievietes. Ap Par to visu runājam rezolūcijā, un mēs gribējām tā ļoti skaidri arī uzsvērt to, ko mēs prasam, kādas ir mūsu prasības. Tātad mēs ierosinam, lai naftas lielās kompānijas strādātu caurskatāmi, lai atskaitītos par vidas jautājumiem un par um, vidas, vidas piesārņošanu. Kā arī tā likuma atcelšana, kas uh, homoseksualitāti uzskata par nozīmīgu un noziegumu. Un tas ir um, prioritārs jautājums manai uh, grupai. Kā arī nākošais jautājums ir reliģiskā tolerance. Tā, uh, tā jāsaglabā, citādi tā var kļūt par terorisma uh, darbarīgu. Paldies, kolēģi. Nākošā runātāja ir Šrākas kundze, divas minūtes. Was... Paldies! Pagājušā gadā es novēroju vēlēšanas Nigērijā un cilvēki tiešām ļoti daudz cerēja no tām. Viņi arī priecājās par novērotājiem. Viņi gribēja, lai viņu balss tiktu saskaitītas likumīgi. Pirms pirmās vēlēšana kārtas notika sprādziens netālu no abuģas un bojā gāja 25 cilvēki. Lielākā daļa bija jauni cilvēki. Um, un jaunieši vai pat bērni. Un šajā ekstrēmismā bojā iet cilvēki bez vecuma atšķirības, jebkurš var iet bojā. Ekstrēmisti ir gatavi uz visu, lai panāktu savu mērķi, lai destabilizētu valsti un sanaidotu dažādu ticību pārstāvjus. Nigērijā dzīvo viena piektā daļa no Āfrikas iedzīvotājiem. Puse no iedzīvotājiem, 75 miljoni cilvēki, ir jaunāki par 18 gadiem, un viņiem ir jābūt iespējām, ko viņi ir pelnījuši. Lielākā daļa eh, jauniešu ir pelnījuši dzīvot labāk un netik nabadzīgi kā viņu vecāki, jo valsts taču ir bagāta. Uh, jaunie cilvēki filmē vēlēšanu norisi un vēlās prasīt atbildību no valdošajām iestādēm. Es nemaz nebrīnītos, ja drīz mēs runāsim par Nigērijas pavasari. Ir jāpanāk, lai valsts atgūtu ekonomisko neatkarību un beigtos cilvēku rekrutēšanu militārajos grupējumos. Uh, Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt un palīdzēt sadalīt uh, zemes bagātības un palīdzēt pārvarēt terorismu un novērst to. Paldies! Paldies! Zaļos pārstāvēs Sargenti, Sargentīnī kundze. Paldies, priekšādātāji! Nigērijā dzīvo vairāk nekā 150 cilvēki, 150 miljonu cilvēku, un tā ir lielākā naftas ieguves valsts, un šobrīd Nigērijā situācija ir smaga. Valsts gan pelna pārdodot naftu, bet lielākā daļa iedzīvotāja dzīvo nabadzībā korupcija ir plaši izpratīta un naftas dolāri pazūd nedaudz cilvēku kabatās, arvien lielāka kļūst plaisas starp bagātajiem un nabadzīgajiem cilvēkiem, un tas ir piemērs valstī, kurā ir ļoti lieli resursi, no kuriem, kas valstī ir tā kā nevis svētība, bet lāsts. Un e, ir izveidojies e, tāds kā tiesiskais vakums. Uh, um, par nabadzību vainu vienmēr var uzvelt citiem un parasti tiem, kas, uh, kuru ticība atšķiras. Vai cilvēkiem var pārmest, ka jūs neesat pietiekami ticīgi, tāpēc esat nabadzīgi. Un uh, Nigērijā nu, notiek tā kā dieva meklējumi vai cilvēki tiecas pie dieva. Uh, bet uh, problēmas tomēr pirmkārtām rada korupcija, un Eiropas Savienībai ir iespējas palīdzēt risināt situāciju, piemēram, ar mūsu caurskatāmības direktīvu un arī direktīvu, kas attiec uz naftas ieguvi. Mums ir jāraugās, ko Eiropas Savienības uzņēmumi maksā Nigērijas iestādēm un kur īsti nauda nonāk. Uh, lielākā Nīderlandes, eh, lielākais Nīderlandes naftas uzņēmums ir ļoti nozīmīgs eh, partneris Nigērijā. Un šobrīd eh, Shell mēģina apiet caurskatāmības direktīvu. Lūdzu, nepieļaujiet to. Paldies. Čels Tenoks, lūdzu. Priekšsādātāji. 2010. gadā iepriekšā runāju, tad, kad notika šie džosas masakras, jeb cilvēku noslakošanas masveidā, mēs redzam, ka Boko Harama grupa ar vien ir aktīva un Nigērija ar vien nestabila valsts. Šī ir Subsahāras bagātākā naftu valsts, bet visu laiku viņiem nav arī nec savu pastāvīgās vietas drošības padomē, nec arī Afrikas Savienībā. Un tagad mēs redzam, ka tagad veidojas pilnīgi nepārvarams sienas starp uh, dienvidu un uh, ziemeļu iedzīvotājiem, musulmaņiem un kristiešiem. Centrāla valdība mēģina pārvarēt šos uh, naidīgos faktorus un arī cīnās pret korupciju. Mēs redzam, cik ļoti sadalīta ir šī valsts, un mēs redzam arī Kinigārijas daltā situācija ir īpaši trausla. Šarieta likumu ieviešana 12 pavalstīs, kas ir pretrunā ar sekulārās valsts federālo konstitūciju, apdraud arī gan musulmaņus, gan kristiešus, un līdz ar to Nigērijas stabilitāte ilgtermiņā kā vienotu nedalām valsti. 8. martā neizdevusies uh, misija, lai atbrīvotu itāļu un britu pilsoni, rezultātā tomēr šīs abas personas gāja bojā. Mēs izsakām ģimenēm līdzjūtību. Boko Haram ir jāsauc pie atbildības par šo divu Eiropas pilsoņu slepkavību. Prezidents ir solījis nodrošināt valdību savā valstī, cīnīties pret korupciju un pārtraukt milzīgās ekonomikas eh, subsīdijas, lai nodrošinātu brīvu tirgus ekonomiku Nigērijas lielajā ekonomikā. Es uzskatu, ka mēs varam, protams, dot tādu atbalstu, lai katrā ziņā novērstu vardarbību valstī, kam ir milzīgs seks visā Rietumā Afrikā, un turklāt tad arī tas nozīmē milzīgas beigas traumas īpaši uz apvienoto karalisti. Paldies! Paldies! Tālāk um, Rovēras kungs, uh, kundze. Piedošana, Rovēras kungs. Jā, paldies. Mēs esam redzējuši, ka šīs vajāšanas un kristiešu slepkavības visu laiku turpinās. Pēdējā statistika atklāja, ka Boko Harams grupa ar vienu turpina nogalināt cilvēkus. Pēdējo trīs gadu laikā vairāk nekā tūkstošus uh, kristiešu nogalsinājuši un nesik tūkstošiem vēl likuši atstāt valsti. Uh, Mēs tiešām nezinām vēl īstus skaidrus un turklāt, cik daudz kristieši tiek diskriminēti un līdz ar to turēti arī trimdā. Mēs redzam, ka šis naids ir starp kristiešiem un musulmaņiem, un valdība nespēja to atrisināt, tikai tāda rezignācija un kā fatālisma ar to sadzīvo. Tāpēc starptautiskām organizācijām un Eiropā būtu jādara viss, arī mūsu politiskajiem un reliģiskajiem līderiem jādara viss, un viņiem ir skaļi un atklāti jārunā un jāatgādina Nigērijas valdībai par saviem pienākumiem. Es vēlētos redzēt, lai mērinie saprātīgie pilsoņi kopā ar mums dototies ielās aizstāvēt savas tiesības un nodrošināt arī kristiešu aizstāvību. Vēlreiz par Nigēriju. Mēs izskanēju arī atsaucis uz plašo nabadzību, no kuras cieš miljoniem cilvēku. Šī valsts īstenībā ļoti bagāta valsts. Tā varētu nodrošināt visu labklājību visam viegli, bet mēs redzam, ka problēmas pastāv. Un galvenā problēma ir korupcija. Korupcija ir tik ļoti izplatīta, tik visur mm, caurvījusi sabiedrību, ka mēs redzam, ka nekādā veidā mm, no tās nevairās. Turklāt netiek ievērot arī vidas standarti, netiek ievērot jauniešu tiesības un līdz ar to demokrātija tiek uh, um, nicināt. Mēs redzam, ka Nigērijas galvenā problēma ir tas, ka nav īsti tādu sagatavotu vadītāju, kas varētu valsti godīgi pārvaldīt. Tad mēs nevaram runāt par modeli valsti, nerunāt par demokrātisko valsts kā modeli. Paldies! Lakštādlēr kungam vārds. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, ministra kungs, jā, nu ir iespējams, ka ir specifiski aspekti Nigērijā attiecībā uz terorismu un vardarbību. Mēs zinām, ka 12 valstīs ir šaries likums, bet jau gadiem ilgi ir tūkstošiem mirušo, taču nekas nenotiek. Un es gribētu turpināt pravērs kungu teikto. Mēs redzam, ka daudzās muslim valstīs tās, kas it kā tādā jaunā pavasara vēsmā dzīvo, kristieši e, tiek vajāti. Ēģiptē, Saudārābijā, Sīrijā, Pakistānā, Sudānā un citās. Aizvien vairāk redzam, ka kristieši tiek pakļauts spiedienu un netiek rast atbildi. Tādēļ es domāju, ka Eiropas Savienībai jāmēģina attīstīt jaunu ofensīvu un defensīvu stratēģiju, un īstenot to mūsu politikās. Nu, nav pietiekami rīt tikai pieņemt šo paziņojumu. Šis paziņojums ir pareizs, es to varu atbaldīt, bet tas nav viss. Papīrs ir pacietīgs. Kristiešu situācija manas uzskaitītajās valstīs nav tik laba, un cilvēkiem ir uh, palīdzība nepieciešama, un tas ir steidzami. Tas nav saistīts ar radiskiem konfliktiem. Eiropai jāpalīdz kristiešiem tur, arī tādēļ, ka ir šī ticības brīvība. Mums ir jāveido jaunas stratēģijas, kā labāk palīdzēt šiem cilvēkiem un jāīsteno lielāks spiediens uz šīm valdībām, lai viņas patiesi palīdzētu cilvēkiem. Paldies! Paldies! Diemžēl ministram jādodas um, agrāk projām. Tādēļ tagad uzstāsies augstās pārstāvis uh, vārdā Standālkungs un diskusiju noslēgumā uzstāsies komisārs Piebalgs. Tā tad, ministra kungs, tagad jums vārds. Paldies! Es gribu atvainoties, bet valdības darbi mani gaida arī dzimtenē. Tādēļ man ir jādod agrāk projām. Paldies par diskusijām. Diskusijas ļoti interesantas ir es esmu guvis jaunas atziņas. Pats arī nesen viesojos Nigērijā. Komisāra kungs paliks šeit zālē. Un ja kāds ir interesēts veidot reliģisku konfliktu, Tas ir tieši tas, ko Bokur Harams vēlas, lai šeit rastos milzīgs reliģisks konflikts. Mēs runājam par valsti, kurā cilvēki dzīvo kopā, preces un lielie konflikti nav eksistējuši. Tādēļ nebūtu pareizi šeit izspēlēt šo reliģijas kārtu. Bet, protams, ka visām, visiem reliģijas pārstāvjiem ir tiesības savs, savu ticību savā ticībā izpausties, un tie, ko visvairāk atgriezeniski skar šī situācija, ir uh, musulmaņi paši gribētu atsākties uz notikumiem, kas bija 8. martā. Mēs gribam izteikt līdzjūtību upuru ģimenēm, līdzjūtību par piedarīgo zaudējumu. Un mēs ļoti strikti nosodam šo darbību. Tā ir noziedzīga rīcība. Tas ir noziegums nogalēt cilvēkus vienalga ar kādu argumentu to pamatojot. Nav neviena tāda argumenta, kas eh, vienam cilvēkam dod tiesības atņemt dzīvību kādam citam cilvēkam. Šie slepkavas ir jāapcietina, viņi nedrīkst kļūt par uh, tādiem kā mocekļiem viņi ir jātiesā tādēļ, ka viņi vienkārši cits cilvēks ir nogalinājuši. Un vēl kāda lieta. Valsts politiskā vadība, gan prezidents, gan arī daži ministri. Taisās doties vizītē, un manuprāt, Āfrikas valstīs arī ir uh, valdības, kas uh, aizstāv uh, morāls vērtības, kas aktīvi strādā. Nigērija ir valsts, kurā ir ļoti daudz analfabētu un vienlaikus, protams, tā ir valsts, uh, kurā ir daudz resursu. Manuprāt, valdībai vajadzētu sākt šo situāciju uzmanīgi vērtēt, jo nu, būtībā mēs runājam arī par to, ka Nigērija ir tāda ļoti, ļoti nabadzīga valsts. Situācija ir īpaša. Un bez tam man jāsaka, ka Nigērija ir arī tā, ir uzņēmusies arī stabilizējošu lomu Āfrikas rietumos. Pēdējo gadu laikā ir vērojama, ievērojama izaugsme, un tas ir izšķirīgi šai valstī, jo būtībā šī valsts jau nav nabadzīga ir uh, jācīnās pret korupciju, tas ir absolūti nepieciešams. Šai kontekstā jāsaka, ka cīņa pret korupciju ir ļoti e, nozīmīga un Pat tie, kas ir uh, pie varas uh, apdraudot uh, korupciju, saskars ar nozīmīgām problēmām un grūtībām, bet viņi turpina šo cīņu. Paldies parlamentam par diskusijām. Es zinu, ka jūs uzmanīgi vērojat situāciju un varu tikai jūs arī iedrošināt darboties turpmāk, atgādinot, ka šī valsts būs ļoti nozīmīga nākošo gadu laikā demografiskā plāksnē. Un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ būtu vērts raudzīties uz šo valstu ļoti, ļoti uzmanīgi. Paldies, paldies par šīm diskusijām. Priekšsēdētājs. Paldies, paldies arī par jūsu uzstāšanos nākošā runātāja Rija Omen Ruiten kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uzbrukumu skaits par to jau runāja kolēģi. Šeit jārunā par uh, radikāli islāmu grupējumiem un kaujiniekiem, kas uh, dažādas uzbrukums uh, īsteno. To skaits ir pieaudzis, simtiem cilvēki ir gājuši bojā. Boku Haram izmanto reliģiju, lai destabilizētu Nigēriju. Šajā valstī valda liela nabadzība, korupcija, bezdarbs, jaunie cilvēki saskars ar pilnīgi bezcerīgu nākotnes perspektīvu. Tā ir auglīga vide ekstrēmismam. Kolēģi jau uzsvēra, un es domāju, ka arī mums, kā Eiropas Savienībai, ir ne tikai uh, jākritizē šī vardarbība un jānosoda tā, bet arī jāatbalsta Nigērija. Un būtiskākais manā skatījumā ir tas, lai mēs kā starptautiskā sabiedrība uh, izpētīt cēloņus un skaidri tos nosaukt. Tos cēloņus, kādēļ tik bagāta valsts kā Nigērija nevar būt bagāta. Priekšstādātāji kungs, tas nozīmē, ka mums jādara viss, lai būtu patiesa sadarbība reģionā. Mums jādod mūsu ieguldījums šai procesā. Priekšstādātāji kungs, es eh, sapratu, ka Nīderlandes ārlietu ministrs pagājuši nedēļu lūdzu Boko Haram iekļaut teroristisko organizāciju sarakstā. Es gribētu zināt, vai tas ir noticis, un ja nē, nu tad tā tam vajadzētu būt. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Kortes Lastra. Sí, eh, señor presidente, señor komisario, debo... Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Sākumā gribu teikt, ka jāpauž nožēla par vardarbību pēdējo mēnešu laikā. Nigērijā ir ļoti eh, daudz resursu, ir iespējas ārzemju investīcijām, tā ir valsts, kas eksportē naftu. Šeit ir ļoti bagātīgi resursi, un tā varētu apkarot nabadzību un nevienlīdzību, kas valda šajā valstī. Priekšsēdētāja kungs, mēs attīstības komitejā bieži iestājamies par demokrātiju, cilvēktiesībām un attīstību. Šīs jomas papildina vienu otru un stiprina vienu otru. Nigerijā pat ir liels konflikts, un tā iemesls no vienas puses ir arī absolūtā nabadzība, kas skar plašu iedzīvotāju daļu. Labklājība valstī nav sadalīta nenotāk pie sociāli eh, nelabvēli un sociāli vājajām uh, iedzīvotāju uh, grupām. Mums ir nepieciešama kopēja stratēģija, lai apkarotu nabadzību, kā arī, lai varētu uzlabot situāciju veselības aizsardzības jomā un citu pakalpojumu jomā. Eiropas Savienībai jādod savus ieguldījumus, lai samazinātu nevienlīdzību šajā valstī. Jānovērš šī absolūtā nabadzība. Mēs zinām daudz uh, labāk nekā iepriekš, ka attīstības politika nebūs pietiekama, mums ir nepieciešama saskaņota rīcība, saskaņojot visas politikas attiecībā uz Nigēriju. Vēlreiz uzsvēršu arī to, cik nozīmīgi ir caurskatāmība, un tie Eiropas uzņēmumi, kas strādā šajā valstī, ir jāiesaist šajā caurspīdīguma politikā. Priekšstādākums es vēl gribu norādīt uz tādu ļoti nozīmīgu riska faktoru Nigērijai un uh, Rietum Āfrikai tā, tas ir sausuma periods un sliktā raža, kā arī pieaugušās pārtiks produktu cenas. Tas viss norāda uz to, ka šajā reģionā var būt bada katastrofa. ANO jau brīdina ka tāda iespēja pastāv mums visiem kopā sadarb, saulēcīgi jārīkojas un jārēģē uz iespējamo badu, kamēr tas nav prasījis daudz upuru šajā reģionā. Paldies! Paldies, uh, Görens kungs. Paldies, uh, priekšstādē kungs. Nu, nebūšu orģināls. Teikšu, ka vardarbība un barbarisms ir bijuši uh, Nigērijā un uh, augsne tā attīstībai ir tiešām auglība. Nigērijas valdībā jāaizstāj savu pilsoņu. Šie pienākumi netiek pildīti un par upuriem kļūst reliģisko un uh, citu minoritāšu pārstāvi. Nigerijā ir ļoti daudz resursu, īpaši naftas. Un uh, ieņēmumi no šiem eksportiem nav sadalīti valstī, nenonāk līdz nabadzīgākiem iedzīvotājiem. Jāstrādā pie pārvaldības uzlabošanas, jāatbalsta antikorupcijas pasākumi Tāpat arī jāprasa atbildība no uh, Nigērijas eh, iestādēm par šo mērķu īstenošanu. Paldies! Paldies nākošā runātāja Lamberts kundze. Thank you, President! Paldies, priekšādātāji! Es ļoti priecājos, ka mums beidzot ir debatas par Nigēriju. Tā ir liela valsts un ļoti svarīga savā reģionā un pasaules mērogā, un es ļoti nožēloju to, ka mēs varam diskutēt par notikumiem Nigērijā tikai, tas ir tikai pieņemot rezolūciju, kurā runa par reliģiju. Daudz kas jau tika pateikts šodien debatēs, ir jābūt skaidrībai. Boko Haram ir galvenais spēks, kas ir atbildīgs par vardarbību, tiek nogalināti ne tikai kristieši, arī musulmaņi uh, zaudē dzīvības. Un tāpat mēs esam redzējuši, ka politiskie un ticības vadītāji ir nosodījuši šos notikumus no dažādiem redzes leņķiem. Uh, jāraugās arī uz to, kas eh, šo valsti tur kopā, nevis tikai uz plaisām vai atšķirībām, kas tajā ir. Es ļoti priecājos par to, ka Borī eh, nesen tika tiesāts Britu tiesā, tad viņš bija vienu, vienā no šīm pavalstīm eh, atbildīgā persona. Un mēs Uh, zinām arī, ka pēdējās vēlēšanās eh, cilvēki stundām gaidīja iespēju nobalsot un stāvēja karstā saulē. Eiropas Savienībai ir jāsniedz atbalsts šai valsti. Šimanska kungs, bet viņš nav zālē. Nākamais runās Beldera kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Islāmistu terora organizācija Boko, Boko Haram eh, ir pilnībā pārvalda valsts ziemeļus. Situācija ir ļoti sarežģīta un kristieši eh, ļoti cieš no šīs pilnīgi neierobežotās vardarbības. Uh, ko īsteno Boko Haram. Ļoti liela spriedze, uh, ko izjūt kristiešu mazākums Nigērijas ziemeļu daļā. Un uh, cilvēki tiek īstenotas tādas kā atriepšanās uh, sankcijas. Priekšsēdētājs tagad uh, nosaukšu galveno problēmu, par ko es gribu runāt, kas rezolūcijā ir minēta. Cik tālu Boko Haram ir jau uh, iesakņojusies valsts pārvaldē? Jautājums, ko es gribētu uzdot komisāram, to es. Uh, uh, rakstīšu arī vai nu, uzdošu arī Aštons kundzei, kad viņi viesosies ārlietu komitejā. Cik tālu vispār šī infiltrēšanās ir notikusi visaugstākajā līmenī Nigērijas iestādēs? Un vai Eiropas Savienībai ir informācija, informācija par to, vai nigēriešu kopienā, piemēram, apvienotajā karalistē ir Boko Haram pārstāvi. Paldies! Dots skundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. No Ziemeļīrijas līdz ar to man ir diezgan liela pieredze, ko nozīmē cilvēku ciešanas, vadarbības un atsevišķo terorismu grupu aktivitāšu rezultātā. Īpaši, ja mēs runājam par reliģiskajām atšķirībām. Mēs redzam, kas tiek visu laiku īstenots pašnamnieku uh, sprādzieni uh, pielūgsmu vietās mēs redzam, ka arī īpaši tas, kas ir bijis pēdējā laikā, arī baznīcas spridzināšana, terorismi, terorismu signāls ir skaidrs. Mēs vienkārši jūs spridzinām, jūs esat baznīca, un tāpēc jūs gatavojaties, ka mēs gatavi uzspridzināt jebkuru baznīcu. Tikko uzsākam savu cīņu. Boko Haram islāmi ekstrīmisti ir gatavi, man liekas, pilnībā izslaucīt kristiešu kopienu no Nigērijas. Un es piekrītu citiem deputātiem, kas arī norādīja, ka arī citi cieši, ne tikai kristieši, arī citi ir cietuši un jau arī gājuši bojā. Mēs nosodam šādus uzbrukums. Tas ir nepieņemami. Mums parlamentā ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Nav runa par nabadzību vai korupciju. Runa ir arī par uzbrukumu atsevišķam sabiedrības grupām. Danke vielmals. Paldies. Kačmareka kungs lūdzu. Paldies priekšādātāja komisāra kungs, dāmas un kungi. 2010. gadā parlaments pieņēma rezolūciju, kurā tika nosādīts, nosodīts masu slepkavošanas džosā, kur bojā gāja kristieši. Diemžēl situācija Nigērijā ir vēl pasliktinājusies. Uh, ticības brīvību garantē konstitūcija, bet iestādes ir pārāk vājas, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Boko Haram terorizē kristiešu kopienas un cenšas ieviest šariatu visās Niģēri, Nigērijas pavalstīs. Notiek spridzināšanas jau šogad vairāk nekā 900 cilvēku gājuši bojā. Uh, un ir uh, viens brits un viens itālis desmit mēnešus pirms diviem tika, tika turēti uh, kā ķīlnieki un ir gājuši bojā pirms uh, uh vairākiem gadiem. Eksperti runāja par to, ka vardarbības iemesli ir daž, ļoti dažādi, bet šobrīd mēs redzam, ka reliģiskais naids vai uh, šī naida kurināšana ir galvenais konflikta cēlonis. Un šie aicinājumi cīnīties pret grēku, tiem ir tāds reliģisks raksturs. Un mums ir jāpārvar šis reliģiskais fanātisms. To nedrīkst atbalstīt. Paldies! Tagad nākamais runātājs ir Bermana kungs. Paldies priekšēdētāji. Mēs visi esam sašutuši, iepazīstoties ar šo informāciju par uzbrukumu 20. janvārī, kurā gāja bojā cilvēki par uh, glābšanas pasākumiem, kas nebija veiksmīgi. Uh, un pagājušajā nedēļā bija sprādziens baznīcā, kur gaibojā cilvēki, un tiešām ir liela spriedze starp cilvēku, eh, tad starp kopienām Nigērijā. Stabilitāti neizdodas panākt, jo ir vajadzīgs dialogs starp eh, ticības kopienām, un valstī ir jārūpējas par to, lai noziegumi tiktu sodīti. Uh, Nigērija ir ļoti bagāta valsts, bet tā nekādi nespēja kļūt par labklājības valsti. Cilvēki atstāja Nigēriju, bēg uz citām valstīm, un mēs Eiropas Savienībā varam uh, dot lielu artavu situācijas stabilizācijā. Ja ienākumi no naftas nenonāktu tikai šelkabatās, tad arī vietējie iedzīvotāji uh, viņu situācija uzlabotos un viņi varētu baudīt labklājību. Tāpēc caurskatāmības direktīva, kā to minēja kolēģis Argentīni, ir jāievieš. Valsts bagātībā, bagātības ir jāsadala taisnīgi un Eiropas Savienībai ir jāraugās, lai mūsu sadarbībā tiktu ievēroti principi un vērtības, uz kuriem uh, balstās Eiropas Savienība. Lai, un mums ir jāparāda, ka mēs nopietni domājam to runāt par mūsu pamata vērtībām. Tagad arī Naldī kundze lūdzu. Grazie, prezident. Rinaldi kungs, paldies priekšēdētāji. Nigērijā e, tika noslepkavot Franko Molinaro un uh, viņa britu kolēģis. Tas bija ļoti skumjš notikums, bet bažas rada arī tas, kādā veidā tiek koordinēti glābšanas pasākumi. Ingāri Itālija sūdzējās par to, ka nebija pietiekami informācijas par to, kas notika. Uh, Manuprāt, mums ir jāparāda praktiski, kā darbojas mūsu ārpolitika, un to grib redzēt arī mūsu pilsoņi. Eh, gadījumā ar Nigēriju koordinācija tiešām bija ļoti vāja starp Itāļiem, Britiem un Eiropas iestādēm uh, nenotika laba sadarbība gribam aicināt Nigēriju veikt lielas pārmaiņas, bet jādomā arī par to, ko mēs paši varam izdarīt, lai cilvēki mums ticētu. Paldies, Barbara Lohbīleri. Paldies. Um, vardarbība, ko īsteno Boko Haram, tika jau vairāk kārt aprakstīta. Un šobrīd uh, šī vardarbība eh, kļūst arvien brutālāka un parādās plašaziņas līdzekļos pagātnē vardarbība eh, bija vairāk ļoti eh, tādi lieli, smagi piemēri. Vairāk simti cilvēku gāja bojā 2000. 2007. gadā gāja bojā 700 cilvēku. Un ne 2000, bet ne 2009., ne 10. gadā, ne 8. netika publicēti ziņojumi par izmeklēšanu un netika arī nosaukti tie, kas bija vainīgi pie vardarbības. Tāpēc, manuprāt, ir jāpasvītro rezolūcijā, ka ir jāveic neatkarīga izmeklēšana par cilvēktiesību pārkāpumiem un uh, noziedzniekiem ir jātiek tiesātiem. Um, paldies! Minūti arī Zobro, Zobro kungs. Lūdzu. Mikro, pite. Szanowny panie przewodniczący, na naszych oczach Godātais priekšsēdētāji, mēs piedzīvojam šīs drausmīgās stratēģijas Nigērijā. Tiek nogalināti cilvēki, kas kļūst par upuru reliģiskajām naidām. Musulmaņu teroristi uzbruk kristiešu kopienām vienkārši tāpēc, ka viņi ir kristieši, ka viņi atšķiras no musulmaņiem, ka viņiem cits vērtības un tradīcijas. Tas tiešām traģiski, ka mūsdienu pasaulē šāda veidā traģēdija arvien notiek. Es domāju, ka pirmkārt šās arī musulmaņu sadursmes ar kristiešiem jau notika 90. gados, un toreiz jāatzīst, ka sabiedriskā starptautiskā sabiedrība šī nepievērs uzmanību, nebija tāda vien pēcticīga savos nostājās. Un mēs redzam, kas notika pagājušajā svētdien. Pako haram teroristi atkal izmantoja spridzekļus Džosas baznīcā un nogalināja 14 personas. Mēs šodien varam tikai vairs to nosodīt vienotā valstī. Mēs plānojam sniegt atbalstu Nigērijas valdībai, lai tā cīnītos pret šādām vardarbību un mēģinātu panākt izlīkumu valstī. Paldies! Tālāk Mičā kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Boko Haram grupas darbības ir tiešām šausmīnošas. Raģiskais naids ir jāsauc tad arī pie atbildības šīs personas. Un tāpēc aicināt augsto pārstāvi tagad panākt tādu kārtību, ka skaidri arī šīs puses un šo noziegumu īstenotā zina, ka viņi tiks saukt par atbildības. Jo kopš 2009. gada Nigērijas vairākas valdības visu laiku ir bijušas bezspējīgas. Pēdējo sešu mēnešu laikā mēs redzam, ka īpaši galveno vardarbības upuri ir kristieši un viņu baznīcas džāsas baznīcas ne, pēdējo uzbrukumu arī prasīja daudz cilvēku dzīvības, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Vēlos arī uzsvērt, ka Nigāri ir astotā lielākā naftas ekspo, ražotāja valsts, un tomēr mēs redzam, ka 44 miljoni iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības liekšņa. Uzskatu, ka tas ir kaut kas nepieņemams, un komisāram būtu jārun, jāizceļ sarunās ne tikai Nigāriju, bet ar visiem naftas ražotājiem mums ir jāpiesāc, jāsauc pie atbildības tie, kas īsteno šāds noziegums. Un vienlaiks arī jāiztekmē lietas un valdība uz vietas. Paldies! Tālāk vārds. Šķifrēl kundzei. Jā, paldies priekšsēdā Kreķu kundze. Tātad, paldies priekšsēdētāji. Šie nopietni noziegumi un ekstrēmismu izpausmes Nigērijā ārkārtīgi satraucošas. Mēs redzam, ka cilvēku daudz dzīvības. Tā ir satraucoša situācija. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šeit tiek iznota reliģiskā vadarbība un ka tā arvien pieaugt Āfrikā. Mums ir ļoti jāuzmanās, kas notiek šajā reģionā. Ir daudzas grupas, kuras mēģina arī, protams, saistīt savas darbības ar Alkaīdas darbību. Nigērija ir vis Mm, iedzīvotājiem bagātākā valsts, 150 miljoni iedzīvotāji. Liela daļa no viņiem dzīvo absolūtā nabadzībā. Nigērija ir otrā lielākā naftas eksportētāja pasaulē, bet katrā ziņā mēs redzam, ka korupcija pieaug. Un mēs redzam, ka Nigērijas radītāji ekonomiskās attīstības ziņā ļoti vāji un tāpēc korupcija būtu pilnībā jāizskauž un jāuzlabo valdību. Paldies. Pēterlis kungam ārstāk lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, kolēģi. Pēdējo gadu laikā man bija arī iespēja iepazīties ar Nigeriju Tuplānā. Uh, Es zinu, ka tā ir viena no arī ats, uh, sabiedrotēm Eiropas parla, uh, Savienībai. Tikai jāizsaka gan, diemžēl, nožēl par to, ka pēc vēlēšanām tagad aktīvi iežējušies teroristi, kas destabilizē situāciju. Īpaši, kas arī līdz ar to arī kavē turismu un šīs nozars attīstību. Attiecības starp kristiešiem un musulmaņiem nav pati galvenā problēma. Mēs tomēr redzam, ka abas puses vēlētos nodrošināt mierpilnu, ilgspējīgu un arī attīstību līdz ar to nodrošināt arī Nigērijas mm, mierpilnīgu attīstību. Te vajag trīs lietas - nodrošināt kvalitatīvu valdības darbu, nodrošināt sociālo līdzsvaru, tāpat nodrošināt valsts attīstību. Ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, nodrošinātu sistemātisku konfliktu risinājumu un līdz ar to ar kopīgiem spēkiem apkarot terorismu. Mums tad ir jānovērš tas, ka šī vadarbība turpinātos. Es tikai ceru, ka mēs tiešām šādu sadarbību attīstīsim ar Nigēriju. Un vēl vajadzētu uzsvērt arī parlamentāro dimensiju. Es vēlos arī sveikt Nigērijas vēstnieku, kurš arī seko mūsu diskusijām šeit zālē. Paldies Pētelis kungam. Tagad Šriflērs kundze vārds. Paldies priekšsēdētāji, godātais komisāri, godātie dokumenti. Šīs. E, mēs nosodām mm, vadarbības uzliesmojumus Nigērijā. Īpaši, ko īsteno arī Boko Haram, islāma terorismu ekstrēmistu grupā. Mēs redzam, ka te jau gadiem augus augs, un īpaši satraucoši, ka tiek iesaistīti jauni bezdarbnieki, jaunieši Nigērijā, un tāpēc mums vajadzētu izlēmīgi rīkoties. Valdība protams, nav spējīga līdz šim īstenosies un nav arī spējusi apkarot nabadzību. Mums ir jāpalīdz valdībai. Tāpat mums tomēr jācenšas arī, mm, lai mēs te lietas nevienkāršotu un neparādītu vienkārši kā, kā reliģisko konfliktu. Īstenībā konflikts daudz, daudz dziļāks un ir ļoti liels spriedzes pašā Nigērijā. Nigērija šobrīd ir pat lielākā naftas, jēlnaftas ražotāja Āfrikā, bet, diemžēl, tās ieguve ļoti slikti pārvaldīta. Te vainīga ne tikai Nigerijas valdība, bet arī naftas pārstrādes un naftas ieguves uzņēmumi. Tāpēc tas būtu jāuzlabo. Tātad ir jāpārtrauc arī vidas piesāņojošās darbības, kas galu galā arī ļoti degradē cilvēku veselību. Paldies! Tālāk vārds Fredskungam. Paldies, priekšstādātāja kungs! jau vairākus mēnešus. Tās ziņas, kas ir no Nižērijas, ir aizvien satraukošākas. Bakura ārām teroristu uzbrukumi ir aizvien vardabirgāki. 75 cilvēki zaudēja dzīvi 2011. gadā veselā rindā atentāts. 44 cilvēki gāja bojā baznīcā Dabidžas pilsētā kanonā, Nigēri, Nigērijas ziemeļos, uzbrukumās baznīcām gāja bojā vismaz, vismaz 185 cilvēku, un tie ir visbriesmīgākie, ko Bokur Haram ir paveicis. Nigērijā jau daudzus gadus notiek konflikts starp kristiešiem un musulmaņiem. Nevaru ignorēt to, ka situācija pasliktinās un tas apdraud līdzsvaru šajā valstī un reģionā. Un šī spriedze nezūd. Ir nepieciešams respektēt reliģijas brīvību. Tas jāprasa no mūsu partneriem. Un septītais punkts kopīgajā rezolūcijā. Boku Haram apdraud ne tikai Nigēriju, bet visu reģionu kopumā tādēļ, ka tā ir arī saiknes ar akmiju. Mums ir jārīkojas, lai novērstu sinerģijas starp Boku, Boku Haram un a, Akni. Paldies! Nākošais runātājs Sonika kungs. Paldies. Konflikts, kas balstās reliģiskā domstarpībās, ir izraisījis tūkstošu cilvēku bojā eja. Konflikts sāsinājās 2009. gadā, kad sevišķi aktīva kļuva organizācija Boko Haram. Kopš 9. gada jūlija vairāk nekā 160 sprādzieni eh, ir organizēti eh, vietās, kur dzīvo kristieši. Un tūkstoši cilvēki ir gājuši bojā, vairāki desmit cilvēki tika nogalināti Ziemassvētku dienā. Uh, um, ir izsludināts karš pret kristiešiem, un kristieši tiek padzīti no uh, savām dzīvesvietām valsts ziemeļos. Un viss notiekošais var novest pie lielas migrācijas plūsmas Eiropas virzienā valsts ir nestabila, tajā valda korupcija un valsts bagātības netiek taisnīgi sadalītas. Uh, šī valsts ir ļoti nozīmīga kā naftas iegūs valsts arī Eiropai, un uz šī uh, pamata uh, arvien pieaug reliģiskais fanātisms. Eiropas Savienībā ir jāstiprina dialogs ar valsts valdību. Paldies! Svensona kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Dānijas ārlietu ministrs savā noslēguma uzrunā runāja par to, ka politiskā uh, valdība Nigērijā ļoti cenšas kaut ko panākt, bet ir jānožēlo, ka šī ar naftu bagātā valsts ir tik ļoti korumpēta un tik daudz cilvēku tajā dzīvo nabadzībā. Mēs runājam par uh, situāciju, uh, par attiecībām starp musulmaņiem un kristiešiem, kas ir ļoti sliktas, bet tā pašā laikā miljoni eiro vairāku gadu garumā tika izdoti, un mēs ceram, ka šī nauda uh, uh, ir pieejama tikai izpildot noteiktus priekšnoteikumus saistībā ar cilvēktiesībām, un sevišķi ir jāizceļ uh, ticības brīvība. Cilvēktiesības ir tāds plašs jēdziens, uh, bet Nigērijā lielākās problēmas rada tieši ticības brīvības ierobežojumi. Un runa nav tikai par šo vienu grupējumu, ko daudzi šodien jau pieminēja. Mēs eh, nedrīkstam samierināties, mums nepietiek ar to, ka mēs vienkārši distancēsimies, mums ir jāprezentē savas prasības. Uh, Nigērija ir ļoti būtiska Āfrikas valsts, bet mums ir daudz vairāk jāprasa no tās valdības. Paldies, Pēters Štastnīs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Mēs visi nosodam teroristu uzbrukumus, ko īsteno Boko Haram un kuros cieš uh, civilpersonas, lielākoties kristieši. Decembrī un janvārī uh, vairāki simti cilvēku, 200 cilvēku gāja bojā. Konflikts ir starp musulmaņiem ziemeļos un kristiešiem dienvidos. Un tiek apdraudēts arī mūsu ilgtermiņa centieni panākt, lai valsts um, stabil, nostabilizētos un lai tās ekonomika varētu attīstīties. Uh, Nekādu vienkāršu risinājumu nebūs, un mums ir jāapzinās, ka etniskajiem un, un reliģiskajiem konfliktiem ir dziļas saknes eh, Nigērijas sabiedrībā, citas starpā neasošā attīstība, korumpētība, nav pieejas tīram dzeramajam ūdenim un daudz citas problēmas Eiropas Savienībai ir jāizdara lielāks spiediens uz valsti, lai um, vainīgie šajos minētajos noziegumos un teroraktos tiktu sodīti. stabilitāti, drošību un attīstības programmu īstenošanu varēs panākt tikai, kad etnis, eh, reliģiskais konflikts būs novērsts. Paldies! Esajas kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Nigērija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā kristiešu un musulmaņu skaits ir praktiski vienāds. Un, um, Pas pēdējo mēnešu laikā Boko Haram kustība ir uh, veikusi atentātus gan pret baznīcām, gan administratīvām ēkām un uzbrukums Ziemassvētku dievkalpojuma laikā ir kaut kas tāds, ko mēs pat nespējam saprast. Šīs kustības nolūks ir veicināt spriedzi starp reliģiskajām kopienām musulmaņu uh, vadītājs Bohārī kungs ir ļoti kritizējis prezidenta Gudlaka valdības rīcību un ir pienācis laiks uh, mudināt uh, kopienas aktīvi rīkoties, bet nedrīkst veicināt uh, konfliktu, nedrīkst musināt uh, šīs kopienas iestāties pret Eiropas vērtībām. Un drošības uh, līmeni ietekmē arī tas, ka valstī nonāk nelegālas izcelsmes ieroči. Uh, Mums jādara viss iespējamais, lai stabilizētu valsti. Tagad Elmārs Broks lūdzu. Priekšstādāja kungs, dargie kolēģi, kolēģis, komisāra kungs. Es domāju, ka mums jāatšķir divas lietas, vai arī drīzāk tās jāredz kontekstā. Uh, Tā ir situācija Nigērijā, valsts, kas ir saistīta ar AKK, ar, mums ir labas attiecības ar šo valstu komisāru kungs, jūs zinat arī, kā tur tiek sniegta palīdzība, un mums jāievēro, lai valdība, kas pārvalda bagātu valsti, jo tur daudz izaivielu, un kā štasnī kungs teica, jārūpējas par labāku sociālu dzīves apstākļu radīšanu. Un no otras puses jāredz tas, ka Boko Haram argumentē un rīkojas tā, kā arī citās islāma valstīs tas tiek darīts un kā citas islāma grupas to dara. Un apspiež kristieši 75% no visu cilvēku izsakošanas to reliģiskās pārliecības dēļ ir vērsti tagad pret kristiešiem, un tas ir jāredz, ka visa arī islāma pasauli kopumā un islāma ticības uh, pārstāvji tiek aicināti vērsties pret šādu vardarbību un skaidri distancēties no tās. Es domāju, ka tas ir vienīgais ceļš. Mēs esam norūpējušies par Sīriju, par Ēģipti un, un, un citu, un mēs, piemēram, redzam, kāda rezultāta ir Irākā. Tāda iemesla dēļ ir ļoti nozīmīgi, lai ārlietu dienests nosauktu īpašo cilvēku tiesību pārstāvi un uh, tas uh, cieši sadarbotos arī ar tirdzniecības partneriem, lai novērstu kristiešu vajāšanu. Tas jānovērš. Un tas ir spēkā arī attiecībā uz visām uh, reliģiskām brīvībām. Radisko brīvību nedrīkst ierobežot. Eiropa balstās uz uh, kristīgām vērtībām un ir skaidri jāsaka, ka kristiešus nedrīkst vajāt. Paldies! Paldies! Nu, ir zālē arī Šimānska kungs, lūdzu. Dāmas un kungi, Nigērija kārtība valsts, kurā kaunieskais mm, islāms ir uh, dominējošs. Mēs redzējām, ka tieši ziemeļu daļā arvien vairāk uzliesmo šādu veidu kustības. Mēs redzam, ka tūkstošiem uzbrukumu tiek eh, īstenot, mēs redzam, šariet likumi tiek ieviesti, un tiek diskriminēti kristieši, tiek uh, liekt viņiem izglītības iespējas, nodarbinātības iespējas. Eiropa nevar klusēt šādā situācijā, bet tā ir reāla traģēdija. Tāpēc dalībvalstīm, dalībvalstu diplomātiskiem dienestiem būtu jādara viss, lai kādā ziņā Nigērija izbeigtu šādu reliģisko naidu. Mums ir jāidentificē mūsu dialogs, bet neviens Nigērija nedrīkst domāt, ka šādi uh, minoritāšu nozie noziegumi pret minoritātiem paliks nesodīti. Paldies. Tālāk tad brīvā mikrofona procedūra sāksim ar Bronskungu lūdzu. Nigērija ar vien saņem palīdzību pat 50 gadus kopš jau tā ir neatkarīga valsts. Tā ir ļoti vāja ekonomiska attīstība, un lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņiem. Nigērija ir ļoti nabadzīga ne jau tāpēc, ka tai trūkst resursu. Tā ir astotā lielākā naftas ieguvēja valsts pasaulē. Tā ir liela mīkla. Tāda kāpēc tā? Mēs redzam, ka īstenībā mēs to redzam kā cilvēku, ja pilsoņu uh, spriedzi. Mēs varam īstenībā saukt lietas vārdā un teikt, ka tas ir īstenībā skaidri reliģiskie konflikti. Uh, Kā tas viss nākas? Mēs redzam, ka valsts, protams, ka tas nav īsti skaitīts nec ar musulmaņiem, nec arī etniskajiem konfliktiem. Par to mēs it kā nerunājam. Mēs īstenībā redzam, ka Nigērija visu laiku so, uh, atsauc uz kolonismu, kas novilka šādas uh, valsts teritorijas robežas, ņemot vērā etniskās īpatnības. Tas, kas notika 67. gada valsts dalīšana ziemeļos un dienvidos, tas ar vienu ir akūta problēma. Un mēs redzam, ka īstenībā valdībā nonāk uh, nekompetenti cilvēku rokās, un mēs ko teiksim, neko neteiksim. Uh, Zesko kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Nesen informācija par Nigēriju daudzkārt uh, mums ziņoja par biežiem uzbrukumiem, par daudziem upuriem. Un tādēļ jāuzdod jautājums, ko mēs varam darīt, lai novērstu situācijas pasliktināšanos. Sekas ir uh, briesmīgas. Šajā valstī ir 250 uh, etniskās grupas, 50% no iedzīvotājiem ir musulmaņi, 40% kristieši un kopā dzīvo aptuveni 160 miljonu iedzīvotāju. Ekonomikas attīstība ir ļoti smaga. 85% iedzīvotāji dzīvo, izmantojot dienā mazāk nekā 2 dolārus dienā, un tajā pašā laikā ir liela bagātība, kas rodas no naftas eksporta. Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk rīkoties, lai uh, Uh, veidotu tādu miera pilnu uh, situāciju Nigērijā. Paldies, vai vēl kāds uh, vēlas uzstāties? Neliekas, ka nē, tagad dodu vārdu komisāram, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Esmu pārliecināts, ka šodienas debats katru reizi apliecina Eiropas parlamenta aktīvu iesaistīšanos, nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu un cīņu pret terorismu. Tāpēc mēs arī uh, sagaidām jūsu turpmāku iesaistīšanos un jūsu atbalstu risinot Nigērijas jautājumu. Nodrošinot plašāks kontakts ar Nigēriju, lūk, tas, manuprāt, tiešām jāatzīst, ka šī valsts šobrīd atzīst tādu svarīgu pagriezienu priekšā. Ir nopietnas problēmas un vienlaiks daudz iespējas. Kādā veidā komisija var reaģēt uz sarežģīto situāciju? Šodien mēs jau sniedzam atbalstu Nigērijai 200 miljonu eiro apmērā Nigērijas dēls problēmu uh, risināšanai. Tas ir skaidri vērsts uz arī mieru uzturēšanu šajā dēls reģionā. Mēs tāpat arī atbalstam īpašo Nigērijas programmu, kas saistās ar milzīgiem izaicinājumiem attīstības politikai. Mēs runājam piemēram par izglītību. Ziemeļ Nigērijā šobrīd īstenībā ir viena no pašiem sliktākajiem izglītības rādītājiem uh, pils pasaulē tikai 7,2% sākiet skolā un 5 no tiem pabeidz pamatskolas līmeni. Mēs redzam, ka Nigērijas pilsoņiem būtu jānodrošina iespējas palīdzēt pašiem un līdz ar to atrast, izrauties no nabadzības. Mūsu aktīvākie kontakti ar Nigēriju ir tieši svarīgs instruments. Eiropas Savienība, Eiropas komisija regulāri arī uzrunā jautājumu par um, konfliktiem, par etniskiem konfliktiem, reliģiskiem konfliktiem. Gribu norādīt, kristiešu tiesības nevajadzētu skatīt atraut no musulmaņu tiesībām valstī. Tāpēc šis dialogs par cilvēktiesībām un reliģiskām tiesībām arī turpmāk būs arvien aktuāls, un augstā pārstāve arī šos jautājumus ir aktīvi iesaistījusies, viņa nāks klāt ar jauniem priekšlikumiem, uh, kur arī jau pārunāti arī neformālajā sanāksmē ārlietu padomes uh, ietvaros, kas notiek Dānijā. Tad kādā ziņā varam palīdzēt viņam Nigērija cīnīties Boko Haram kustību? Sekojot Eiropas Savienības ministru un Nigērijas ministru tikšanai, mēs tad esam sākuši strādāt pie pakets, kas tad arī atbalsta Nigēriju cīņā pret terorismu. Te mēs paredzam arī papildus, arī rīcības. Te runājam galvenokārt par cēloņu izskaušanu, īpaši par nabadzības izskaušanu, par marginalizāciju sabiedrībā un par bezdarbu. Tāpat mēs arī uzsveram tiesiskumu dimensiju un tiesu sistēmas darbību. Nigērija arī uzsāka cīņu pret korupciju un Eiropas Savienība viņus atbalsta. Tāpat arī es vēlētos arī tagad nedaudz komentēt par diviem Eiropas pilsoņiem, kas tika nogalināti vēlāk, kad bija noturēti kaķelnieki. Atgādināšu jums par augstās pārsils uh, eh, paziņojumu. Viņa toreiz teica, es izsaku vislielāko līdzjūtību ģimenēm, kas ir zaudējušas so savus dargos piedarīgos, kas tika nogalināti. Mēs nosodām šos kriminālos noziedzīgos nodarījumus. To iztenotājiem būs jāstājas tiesas priekšā. Mums viņus ir jāsoda par izdarītiem nosiekumiem, teica augstā pārstāve 9. martā. Un visbeidzot, es runāšu par ieņēmumiem. Es uzskatu, ka tagad ir skaidrs, kāds komisijas priekšlikums atsevišķi par arī būtu jāpublicē tātad caurskatāmības eh, prasības uzņēmumiem par ieņēmumiem no dabas resursu ieguvs. Tāpēc komisija pieprasa, lai visi uzņēmumi, kas iesaistās arī pilnībā un caurskatāmā veidā ziņo par viņu gūto peļņu konkrētajā valstī. Paldies! Ja komisār, herzlichen dank! Komisāra kungs, paldies! Paldies par jūsu noslēdzošajiem vārdiem! Tik iesniegt septiņi rezolūciju projekti, tos iesniedz dažādās politiskās grupas. Diskusijas par stāvokli Nigērijā. Līdz ar to ir noslēgts balsojums, notiks rīt pulkstens 12. Tagad turpināsim uzreiz ar nākošo darba kārtības punktu. Stāvoklis Baltkrievijā. Un atkal pārstāvot komisijas priekšsēdētāju vietnieci un Savienības augsto pārstāvu ārlietās un drošības politikas jautājumos dot vārdu piebalga kungam. Lūdzu. Priekšsēdētāji godātie deputāti, man ir liels prieks un šodien arī izmantot šo iespēju ar jums arī diskutēt par situāciju Balkarēvijā pārstāvot arī augsto pārstāvi Katrīnu Aštonu. Eiropas Sanība ar vienu vairāk ir nobežījušies par situāciju Balkrievijā un par